un septembra sēžu protokoli. Tātad protokoli vēl nav iztulkoti visās valodās, līdz ar to mēs tos pieņemsim, diemžēl, novembra mēnesī. Tagad man ir vairāki paziņojumi. Pēti un Lībe komitejas strādā pie uh, kopīga ziņojuma saskaņā ar 55. reglamenta pāntu par Frontex 10. novembrī mēs par to runāsim, un līdz referentes Maculas kundze ar kolēģi, tas ir Lībe komitejas um, sēdes ietvaros, uh, ir sagatavojuši šo ziņojumu 11. Novembrī līdz 12. ir jāiesniedz grozījumi, un tie ir jāsastāda tikai un vienīgi angļu valodā. 12. novembrī abas komitejas tiksies, lai mm, apspriestu grozījumus, un 16. novembrī būs kopīga sēde abām komitejām un tiks balsots par ziņojumu. Balsojums notiks Lībe sēdes laikā. Otrkārt. Jūri un Pēti seminārs notiks 1. decembrī no 9. līdz 12.30 un ar programmu varēsiet iepazīties vēlāk. After that I have some more announcements that to be taken. I'll come back to. Man ir vēl citi pa, paziņojumi, bet pie tiem atgriezīšos vēlāk. No anything. Okay. Now I have some very recent news for you. Jā, nu vēl pēdējās ziņas par koordinatoru sēdi, kas notika nu pat. Esam pieņēmuši vairākus lēmumus novembra darba kārtībai un esam ar dažiem grozījumiem lēmuši, ka Libe Peti ziņojums par ombuda Frontex ziņojumu uh, tiks eh, pieņemts eh, pātrinātā procedūrā un grozījumi tiks eh, iesniegt tikai un vienīgi angļu valodā. Un koordinatori piekrita bērnu aizbildniecības lietu 1156 lūgumu rakstu iekļaut decembra darba kārtībā. Lūgumu raksti par vilkiem, Par tiem ar runāsim novembrī. Un es esmu arī lēmusi par desmit lūgumrakstiem, kas attiecas uz uh, Katalonijas neatkarību, un tos, uh, šos lūgumrakstus atzina par spēkā neesošiem. Tātad tie neatbilst visiem parametriem. Un uh, lūgumraksts 27. 76 eh, eh, sākotnējie ieteikumi paliek spēkā. Proti, lūguma raksts joprojām uzskatāms par atvērtu 22, 13 lūguma raksts par eh, diskrimināciju Maltā. mēs lēmām sūtīt vēstuli komisijai, palūgt vēl vairāk informācijas un uh, informēt par notiekošo arī Maltas iestādes. 22.14. lūguma raksts par Grieķijas Vācijas kara reparācijām. Šo lūgumu rakstu uzskatām par pieņemamu un tika lemts sūtīt lūgumu rakstu komisijai turpmākas izmeklēšanas veikšanai, un informatīvā pēstule arī tiks nosūtīta Vācijas un Grieķijas iestādēm. Un uh, lūgumu rakstu 0927 mēs vēl izskatīsim nākamajā koordinatoru sēdē. Tā tika pār, tas tika pārcelts. Ko vēl piebilst? Koordinatori iepazinās ar uh, sarakstu, ar dalībnieku sarakstu misijai uz apvienoto karalisti. Nu, tā jau būs pēc dažām nedēļām, un tad uh, vajadzēs arī vēl sagatavot programmu visiem dalībniekiem, kas piedalīsies šajā faktu ievākšanas misijā. Un pārējo informāciju jūs varat uh, arī izskatīt rakstiskā veidā, bet tagad būs balsošana. Uh, Lūdzu, ievietojiet balsošanas kartītes balsošanas ierīcēs. And we are voting on the opinion on the Mēs balsosim par situāciju vidusjūrā un par nepieciešamību pēc holistiskas uh, stratēģijas uh, migrācijas jautājumos. Pirmais uh, grozījums par pret atturas pieņemts do I go to? Okay. Compromise 2. Otrais kompromiss par. Pret atturas pieņemts vienbalsīgi. Trešais kompromiss par. Pret atturas. Daži atturējās, bet tik un tā pieņemts. Amend, amendment, amendment 32. 32. grozījums par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. Divdesmit devītais grozījums par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 atturas pieņemts. 56 par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromis, kas par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromis, kurš par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromis par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. Devītais kompromis par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromis par, pret, atturas pieņemts. 11. kompromis par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. 11. And the vote is closed. Beidzam balsot. It is approved. Pieņemts. And then we move to amendment 9. 90. grozījums par pret atturas pieņemts. 91. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 93 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta, 94 par, pret, atturas, noraidīts. 56 in favor. Uh, it's, it's a split vote in two parts. The first... 96. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa par, atkrīt. 97. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 97, eh, 98 par pret, atturas, noraidīts. 99. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņēmta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. Un tagad balsojam elektroniski par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot. And it's closed. Beidzam balsot. And it is unanimous. Nav pilnīgi vienbalsīgi. Trīs kolēģi tomēr atturējās. Gandrīz vienbalsīgi pieņemts un uzsaku mūsu referentu. Es ļoti atvainojos, man ir jāskrien prom, man ir jāpaspēj uz pēdējo lidojumu uz Zviedriju. Kolēģi apsolīja man nomainīt, viņas gan nav klāt. It's not here. She has promised to be. Roberta solīja, ka viņa atnāks un mani uh, aizstās. Roberta jau ir ceļā. Nu, tad mums būs tāda radošā pauze. Novēlu visiem jauku vakara cēlienu, jauku nedēļas nogalu un tiekamies nākamnedēļ. Hello everybody. Sveicināti. Nākamais darba kārtības punkts numur 9. Gada ziņojums par lūgumrakstu komitejas darbības 2014. gadā. Geringeras kundze ir referente. Viņa ir ieradusies, došu viņai nekavējoties vārdu un pēc tam došu vārdu ēnu referentiem. Geringers kundze, lūdzu. Paldies! pēdējās sēdes laikā es stāstīju par galvenajiem atzinumiem manā ziņojumā. Tagad ziņojums ir gatavs, jūs varat ar to iepazīties, izlasīt, iesniegt grozījumus, ja vēlaties. Īsumā varu pateikt, ka šis ir igadējais ziņojums par lūgumu rakstu komitejas darbību 2014. gadā bija 2714 lūguma rakstu pagājuši gadu, kas ir par 6% mazāk nekā 2013. gadā, kad bija vairāk par 3000 lūguma rakstu, ko mums nāsās izskatīt. Uh, Protams, tas ir ļoti svarīgs informācijas avots par to, kā darbojas Eiropas likumdošana, un arī mēs varam teikt, ka likumdošana tiek pārkāpta, ir dažādas neatbilstības. Mums, kā līdz likumdevējiem, tas patiešām ir ļoti svarīgi, jo mēs vēlamies pieņemt tādus likumus, kas ir noderīgi un nāk par labu pilsēņiem, un kurus ievēro visi, neskatoties uz līmeni. bija 127 lūguma raksta autori arī uzaicināti pagājušā gada garumā. Mm, šis bija īpašs gads, jo mēs nedavāmies uz citām valstīm. Tas bija Eiropas vēlēšanu gads un netika organizēts nekādas misijas, bet pilsoņi paši teica, ka šādas misijas ir ļoti labas, nepieciešamas un uh, Viņiem nepatīk eh, tas, ka viņiem grūti ir eh, ļaut sadzirdēt savu balsi, piemēram, viņi netik bieži var iesniegt sūdzības arī normālās eh, dalībvalstu iestādēs, jo tām nav saviem pilsoņiem laika. Ir labi līdz ar to, ka ir šī komiteja Eiropas parlamentā, kas uzklaus pilsoņus. ir pilsoņi, kas eh, vienlaicīgi nosūta lūgumu rakstus gan mums, gan Eiropas eh, komisijai, un apmēram viena trešdaļa ir saistīta ar eh, likumu neievērošanu dalību valstīs. Mēs jau gadu garumā par to esam sprieduši, piemēram, vides politika, atkritumu apsaimniekošana, urpšanas, uh, zemes urpšanas meklējot minerālus, cilvēku brīvu pārvietošanās, dažādas diskriminācijas formas, ūdens uh, apsaimniekošana un tā tālāk un tā joprojām. Tie ir bijuši temati, kas mūsu darba kārtībā parādās aizvien no aizvien no jauna. Un pagājuši nedēļ mēs arī pievērsām uzmanību jaunajai pilsoņu iniciatīvai, kas ir pilnīgi jauns um, instruments. Ir bijis daudz uzklausīšanu pateicoties pilsoņu iniciatīvai un. Uh, Ir arī vairāki priekšlikumi, kas, piemēram, jau gaida savu rindu Eiropas komisijā, kas varētu tapt par likumdošanas priekšlikumiem, kā, piemēram, tiesības uz ūdeni. Protams, no svara ir arī saziņa ar vietējām un reģionālām iestādēm par Eiropas Savienības likumu pārnešanu. Un dažreiz mēs tiekamies ar pilsoņiem tiešā veidā, mēs viņiem pavaram durvis lai viņi var tikties ar savu vietējo iestāžu ierēģiem. Es domāju, ka pateicoties mūsu komitejas aktivitātēm, tas ir bijis ļoti vērtīgi un mums varbūt vajadzētu arī domāt par um, to, kā organizēt uh, attiecīgas tikšanās starp pilsoņiem un dalībvalstu iestādēm, balstoties uz līdzīgu uh, lūgumu rakstu raksturu. raksturu. Un pamatiesību hartas 51. pantā tas arī ir atrunāts, bet, diemžēl, tas nav pilnībā īstenots visās dalību valstīs. Bet pat tajās dalību valstīs, kas hartu ir pieņēmušas, komisijai nākas atgādināt par šādu panta eksistenci, sakot, ka nevar neko darīt pamatiesību hartas sakarā. Uh, Es gribētu uzsvērt, mūsu komiteja, pareizāk sakot, vēlas uzsvērt, ka harta ir tāds dokuments, kas ir jāievēro Eiropas komisijai, un tai vajadzētu atšķirīgi interpretēt 51. pāntu, garantējot lielāku pietuvinātību pilsoņiem. Vēl kāds svarīgs punkts. Un... Mm. Tas varētu kalpot arī saziņas uzlabošanai. Tā tad tika izveidots jauns portāls tiešsaistē. Lūguma rakstus var, tātad šo, šīs veidlapas var lejuplādēt internetā un pēc tam var arī lūguma rakstu iesniegt interneta vidē. Solvit tīkls arī ir labs risinājums Bet mūsuprāt, solīti vajadzētu uzlabot Eiropas komisijai, to vajadzētu darīt tieši to no tās sagaida pilsoņi. Mēs varējām arī ļoti labi sadarboties ar ombudu, iepriekšējo ombudu un arī ar Emīliju Railiju, pašreizējo ombudu. Ja jūs eh, vēlaties, jūs varat arī palūkoties statistikā, mm, kādas eh, informācijas avotas esmu izmantojusi sava ziņojuma sagatavošanā. Es domāju, tas ļoti labi ilustrē, cik nopietni pilsoņi uztver eh, savu tiesību īstenošanu. Varbūt eh, jūs varētu popularizēt šo ziņojumu, jo tas ir pieejams Eiropas Savienības oficiālais valodās, jo es domāju, ka ar to noteikti varam lepoties. Paldies, tas viss no manas puses. Paldies. Paldies, es domāju, mēs visi varam vienoties par to, ka ir pamats lepoties ar paveikto. Un mēs arī labi apzināmies, cik ļoti svarīgi ir mūsu komiteja. Vairāki kolēģi vēlas lūgt vārdu, došu vārdu ETP grupas uh, referentiem. Tātad eh, Bekera kunga nav klāt, bet došu vārdu vēl Eses kungam, kas laipni piedāvāja viņu aizvietot. Jā, paldies! Bekera kunga tiešām nav, Nu, viņš man iedeva uh, ļoti garu runu, bet es to uh, mēģināšu savēl kopā. Tātad uh, Bekera kungs augstu vērtē šo ziņojumu. Viņš saprot, ka jauno tehnoloģiju ienākšana mūsu dzīvē un jauni saziņas līdzekļi mūsu darbu padara redzamāku pilsoņiem un, protams, ļauj ietaupīt arī līdzekļus. Viņš tāpat augstu vērtē to, ka pēti komitejas nozīmīgums uh, turpina tikai palielināties. Es domāju, ka arī sadarbība ar citām likumdošanas komitejā Eiropas parlamentā ir jāuzsver. Un uh, tāpat Bekera kungs ir pateicīgs Eiropas parlamenta mm, administrācijai par veikumu un viņš norāda, ka tādas labākas, stingrākas procedūras un termiņi ļauj pātrināt lūgumu rakstu, tā teikt, dzīves ciklu un to uzlabot. Viņš īstenībā arī man ir pieminējis eh, savā runā un to, ko esmu darījis iepriekšējā sasaukumā. Viņš eh, man pasakās par to, ko es esmu darījis, saka Valēsas kungs. grozījumi ir jāiesniedz līdz 22. datumam, varbūt tad būtu laba doma pirms tam tikties ēnu referentiem, lai vēl saliktu galvas kopā un varētu varbūt arī sagatavot dažas kompromises. Tas viss no Bekerkunga puses. Paldies. Um, Lielas paldies. Es arī vēlējos atgādināt komitejai par uh, laika noteikumiem. Tātad 22. oktobris 2012 ir uh, grozījuma iesniegšanas e, termiņš un balsojums komitejā būs 3. decembrī. Mēs sagaidām, ka tajā brīdī, nu, drīzāk janvārī, šis ziņojums varētu nonākt plenārsēdē. Tagad uzklausīsim Albiolas kundzi no GOE. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka visu pirms jāpateicas sekretariātam un uh, referentiem par šo ziņojumu, kur bija nepieciešams ieguldīt pietiekam daudz darba, bet kas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu komitejā. Es domāju, ka šis dokuments labi atspoguļo mm, komitejas darbu 14. gadā, bet vēlējos likt akcentu, ka dalību valstu iestādēm vajadzētu uh, vairāk darboties un labāk sadarboties uh, kopā ar citām komitejām. Un, uh, Te tiek runāts arī par pamattiesībām un par komisijas interpretāciju. Eiropas kreiso grupa piedāvās grozījumus, lai izvairītos no tā, ka būtu pašapmierinātība par mūsu komitejas darbu, jo jāteic, ka ir iespēja to uzlabot un komitejai ir jābūt klātesošākai uh, Eiropas parlamenta plenārsēdēs, un mm, tas ir arī tas būtiskais Eiropas parlamenta darbā, un pilsoņi ir labāk jāpārstāv, izmantojot lūgumrakstus, jāuzlabo arī mūsu darba redzamība, un nepieciešams, lai lūgumrakstu iesniedzējiem būtu ātrāk mm, procedūra un jābūt arī uh, turpmākiem pasākumiem kur var uzraudzīt lietas eh, virzību, kā tas ir mājas lapā. Komitejai jābūt eh, vairāk iesaistītai, jāsniedz rekomendācijas dalību valstīs, kurās nav um, ekvivalenta uh, Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejai un um, tām valstīm, kuras uh, minimizē pilsoņu līdzdalības svarīgumu. Jāliek akcents arī uz to, ka uh, pilsoņam ir jānosaka dienas kārtība, ir jāstiprina dažādi komitejas instrumenti, piemēram, izpētes misijas un arī lūgumrakstu iesniedzēju dalību sanāksmēs, jāliek lielāks akcents uz to, ka būtu nepieciešams padziļināti pārskatīt regulu par pilsoņu padziļinātāku iesaisti un komitejas uh, sanāksme jābūt par šo tēmu, jāpārskata arī sekretariāta personāla darbs, lai labāk varētu strādāt ar šiem lūgumrakstiem un runāt par tēmām, kas ir visvairāk tikušas minētas, piemēram, par TTIP sūdzības un jautājumu par migrācijas politiku. Es domāju, uz to vajadzētu atsaukties. Mēs esam iegriez, iesnieguši grozījumus par šo, un ceram, ka tie tiks ņemti vērā, un ka visi varēsim sadarboties, lai šis ziņojums kļūtu labāks. Pat, ja, kā jau es teicu, sākotnējais projekts, manuprāt, diezgan visaptvaroši aptver komitejas darbu 2014. gadā. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Aukenas kundzei no zaļajiem. Um, jā, diemžēl uh, kolēģis nevar būt šeit, un tāpēc sniegšu ieskatu grupas viedoklī. Lielas paldies par ziņojumu, protams, tas ir ļoti liederīgs, bet mums jābūt arī piesardzīgiem, lai nav tā, ka mēs sevi saslavējam. Mums ir eh, nopietnas problēmas, piemēram, ir grūtības ar mājas lapu. Tās ir dramatiskas, cilvēki nevar to izmantot. Un cilvēki ar mums sazinās un saka, ka, lūk, portāls nestrādā, un tā ir lieta, mm, kas ir jāsaka. Līdz ar to, paraugoties uz šo mājaslapu, tiešām var teikt, ka ir iespēja uzlabojumiem. Un, nu, te es minēšu tikai kritiskās lietas, ceru, ka jūs eh, man piekritīsit, bet, eh, kad mēs runājam par sadarbību, uh, ar komisiju jāteic, ka ir šīs problēma, ka mm, ir pārāk ilgs laiks tajā paiet. Mums par to jārunā, ka mēs vienmēr eh, sūdzamies par lūgumrakstiem vai pašiem, eh, par pašu darbu, par šo slodzi, bet eh, mm, komisija ir mūsu dabiskais partners, mums jābūt mm, skaidriem savos izteikumos par to, ka vēl ir iespējas uzlabojumiem. Man galvenais komentārs ir par to, ka es domāju, ka mēs te nedaudz eh, zaudējam šo mm, mm, iniciatīvu, kādu dodam eh, pilsoņiem, ka mm, tagad mēs esam pieredzējuši arī savādu eh, pieredzi pirms stundas par to, kā tad mēs paši risinām šos jautājumus, ka uh, ka te ir jautājums par politiku vai nē, un tad mēs balsojam vai nē, es domāju, ka mums jābūt skaidrākiem. Palīdzot pilsoņiem un rosinot virzīt uz priekšu šos lūguma rakstus un iedziļinoties šajās lietās, mums ir nepieciešami lielāki sekretariāta resursi. Jo te nav runa par to, ka mums ir jāatbrīvojas no pilsoņiem, reizēm mēs uzvedamies tā, kā tas ir mūsu mm, lielākais sasniegums, ja varam atbrīvoties no lūguma rakstiem. Tas nav tas, kas mums būtu jādara. Mums ir uh, lielāk jāpievēršas uh, lūguma rakstiem kā tādiem, un es tiešām ceru, ka mm, uh, būs iespēja prasīt vairāk resursu ne tikai mums pašiem, bet arī sekretariātam, tā lai viņi var labāk iedziļināties dažādos gadījumos, dažādās vietās. Un nu, vēl tad es varētu teikt tādu lietu. Mēs esam redzējuši to, ka nav īstas skaidrības par EKR. Nu, vakardien kāds man teica, ka bija miljārds pārakstu pret tētipu un ka tas situācija nav vienkārša, jo uh, Tas ir protests. Un mums ir jāliek saprast cilvēkiem, ka viņi netiek at, pamesti novārtā. Mums labāk ir jāiepazīstina ar instrumentiem, kādus mēs sniedzam pilsoņiem, lai viņi jūt, ka mēs viņus uztveram nopietni. Mēs esam vienīgā komiteja, kurā pilsoņi var tikties ar parlamentu tieši. Uh, un tiešā saziņā, un tie ir šie elementi, uz kuriem būtu jāakcentējas. Nu, lūk, tas būtu mans galvenais komentārs, un tad vēl atgriezīsimies pie šiem jautājumiem ar mūsu grozījumiem, bet uh, nepriecāsimies pārāk par sevi, jo, nu, ir tomēr būtiskas grūtības, un uh, nevajadzētu tā tad uzskatīt par veiksmi, kad mums izdodas atbrīvoties no lūguma rakstiem vai pilsoņiem. Un tagad eh, došu vārdu Evī kundzei no FDD grupas un pēc tam Marijas kungam no EKR. Grācie. Paldies. Jā, es arī vēlos pateikties par ieguldīto darbu pie šī gadējā ziņojuma, kas ir ļoti, ļoti liederīgs, lai varētu uh, arī analizēt šīs komitejas darbu. Darbs ir tiešām fundamentāls, mums ir tieši saikne pilsoņiem. Šī ir tā vieta, kur pilsoņi var eh, izpausties un arī mūs informēt par savām problēmām. Par problēmām, kādas ir dalībvalstīs visā Eiropā. Jāteic, ka es varu atbalstīt to, ko līdz šim teica kolēģi. Visi šie komentāri tiešām ir derīgi, tas palīdz uzlabot mūsu komitejas darbu. Varbūt no savas puses uh, minēšu atsevišķu punktu par ICE, kas noteikti ir jāuzlabo, jo tas ne. Tas bieži vien nepalīdz cilvēkiem, kas ir uh, cīnījušies un savu enerģiju arī veltījuši tam, bet nu, rezultāti tiešām bijusi, rezultāti bijuši visai negatīvi. Par šo instrumentu mums ir jāiestājas, tas ir uh, ļoti svarīgi, lai efektīvi par eh, pilsoņu varētu pielīties Eiropas institūcija politiskajā dzīvē. Un pēdējā lieta - pārskatāmība. Cik svarīga pārskatāmība tieši šai komitejai? Man patiktos, kā mēs jau arī esam piedāvājuši no savas puses, ka šī platforma būtu pieejama visiem parlamenta deputātiem. Mēs eh, arī eh, saskarāmies ar šķēršļiem. Uh, Tur runa ir uh, par uh, privātumu, tur pietiktu ielikt tikai tādu deksīti. Vai arī tad attiecīgi cilvēki, kas iesūdz savus lūgumu rakstus, varētu piekrist uh, privā datu izmantošanai, un um, lai visi deputāti arī varētu veiksmīgi piekļūt šiem lūguma rakstiem būtu ļoti liederīgi, lai pēc iespējas lielāks skaits deputāti iepazītos ar pilsoņu lūguma rakstiem. Lūk, tāds ir mūsu ieteikums, un varbūt tāds būs arī mūsu grozījums. Jebkurā gadījumā darbs tiešām paveikt lieliski. Paldies. Uh, Mr. Marija. Lielas paldies, Marijas kungs no EKR. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την προσπάθειά του. Θα συνεργαστούμε μαζί του Lielas paldies par doto vārdu. Mēs eh, labi esam sadarbojušies, lai nonāktu pie eh, šī ziņojuma, kas ļaus uzlabot mūsu komitejas darbību. Un, protams, iesniegsim arī grozījumus. Nu, vairāk svarīgi jautājumi te ir parādījušies. Visu pirms jāatzīmē, ka mēs saņemam eh, daudzus pieteikumus, un tas parāda to, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir gaidas pret mūsu komiteju, un viņi pie mums vēršas, lai atrisinātu savas problēmas, un tas ir pozitīvi, ka mēs saņemam daudz pieteikumu, bet tad ir tāda lieta, ka mūsu komitejai ir jāspēj reaģēt uz pieaugošo lūgumrakstu skaitu, līdz ar to ir jāorganizē darbs pēc iespējas labāk, lai mēs eh, reāli varētu būt situācijas augstumos. Līdz ar to te ir nepieciešams varbūt arī vairāk personāla. Vēl viena svarīga lieta mūsu komiteja. Skata tēmas, kuras piedāvā pilsoņi, un tā ir svarīga uh, Mm, klauzulas daļa, un ja ir vairāk kā miljons parakstu no kādas dalību valsts, tādā gadījumā ir nepieciešams, lai eh, komiteja mm, reaģētu. Tātad ir jā, lai komisija reaģētu, tātad ir jānāk lejā ar likumdošanas iniciatīvu. Tas pilnībā nav ticis izmantots. Un mm, te ir arī centieni ierobežot eh, pilsoņu Mm, iespējas, un mums ir jānonāk pie tādiem secinājumiem, kas ļautu atvieglot piekļuvi šādiem, šādām demokrātiskām iniciatīvām, un tās ir e, viņu demokrātiskās tiesības. Protams, mēs redzam, ka ir pārāk daudz svarīgu jautājumu, kas rodas, piemēram, migranti, mm, bēgļi, šīs tēmas, un tās rada grūtības, bet mums ir jādara viss iespējamais, lai risinātu problēmas, kas ir svarīgas pilsoņiem, vīriešiem un sievietēm, kas pamet eh, konflikta zonas un ierodas Eiropā. Vēl viens svarīgs temats ir tētība. Ir redzams, ka pilsoņi ļoti aktīvi eh, mobilizējas vairāk kā 3 miljonu parakstu uh, ir sasniegti par šo iniciatīvu, un mums, kā komitejai, jāpievēršas šai tēmai. Mēs esam tiešā saskarsmē ar Eiropas pilsoņiem, un te ir jautājums arī par pamatiesību aizsardzību, mm, kuram ir jābūt e, svarīgākiem Eiropas Savienībā, un ir jāsaprot, ka ir jāpiemēro Eiropas Savienības līgumi, un ir jābūt uh, lielāk paliekam konstruktīvismu attiecībā pret Eiropas Savienību. Tie ir visi secinājumi, pie kuriem nonākam. Mēs iesniegsim arī grozījumus, lai mm, panāktu pilnīgāku e, ziņojumu, bet vēl pie pārējā atgriezīsimies vēlāk, kad visi grozījumi būs iesniegti. Paldies, došu vārdu visiem tiem, kas vēlas īsti izteikties. Rivāzī kundze. Pavisam īsi. Uh, Es pilnībā piekrītu kolēģi teiktajam, bet es eh, te prātoju arī par efektivitāti. Man jautājums referentam. Piemēram, jūs teicāt, ka 124 lūguma raksti, bet tur bija arī jautājums par pārkāpumu procedūrām. Un tad, kad asociācijas ierodas, mm, šeit un te arī klāt piedalās asociācija, kas runās par problēmām Francijā. Ja mēs neparādām ka um, mm, tas var atstāt ietekmi uz dalību valsti, tad uh, rodas jautājums, kāda jēga, un es vēlētos um, redzēt uh, tātad konkrētākus rezultātus uz šiem 124 lūgumrakstiem. rakstiem kur ir, kur ir pārkāpuma procedūras, kādas ir sekas, ir jāparāda, ka komitejai ir sava loma spēlējama, lai iegūtu informāciju, jo vairākās dalībvalstīs nav iespējams to izdarīt, par to ļoti jācīnās, un pēc tam, kad ir Eiropas direktīvas, kas netiek ievērotas, tad mēs tā lāga neredzam, kāda ir šī atturēšanas spēja, kāda varētu būt komitejai, un es vēlētos pārskatīt tiešām šos rezultātus šajā gaismā, tā lai pilsoņi varētu redzēt, ka, lūk, te mēs redzam efektīvu darbu, mēs varam vērsties pie šīs komitejas, jo komiteja tiks atzīta tad, ja būs sankcijas pret dalību valstīm, kuras panāksim pretējā gadījumā, tas nebūs pietiekami. Liels paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvei, mis Lardīnī kundzei, un pēc tam arī došu vārdu Geringeras kundzei īsam, īsiem noslēgumu vārdiem. The floor for, for few minutes. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija arī um, apsveic šo ziņojumu, mēs redzam, ka esam partnerēji 87% no lūguma rakstiem tiek nosūtīti komisijai. Lai jūs tiem reaģētu. Kad es gadu atpakaļ ierados šajā komitejā, mēs runājām par uh, šo backlog uh, problēmu un par lūgumrakstu pieņemamības problēmu. Par abām uh, lietām komiteja ir strādājušot efektīvi un ir atrisinātas uh, problēmas, kādas tur bija. Pieņemamības jautājums, mūsuprāt, nav tāds melns un balts. Ir jāizmanto visi iespējami risinājumi, lai rastu risinājums problēmām. Uh, Mēs, piemēram, esam ļoti efektīvi, ticībā solid mehānismi, tas ir ļoti efektīvs un ātri sniedz rezultātu, tas ir labākais risinājums, kā palīdzēt pilsoņiem, un tas jāizmanto maksimāli. Tālāk tik efektīvi lūguma raksti tiek izskatīti. Daži deputāti sūdzējās par to, ka dažkārt laiks ir pārāk ilgs Komisija pārāk ilgi skata lūguma rakstus, pievērš uzmanību tām, ka lielākajā daļā gadījumu mēs neesam vienīgie iesaistītie. Bieži vien dalība valstis nav pietiekami ātras, ir lūguma raksts ir jāiztulko, bet galvenokārt jau dalība valstis laicīgi neatbild uz mūsu nosūtītajiem lūgumiem. Tad šajā kontekstā tiešām augstu novērtējam to, ka komiteja ir jāicinātu dalību valstu pārstāvis uz, šu, uz šo komiteju sanāksmēm, lai saņemtu atbildes no dalību valstīm patiešo un neiet caur komisiju. Trešā lieta. Tas, ka ir jāinformē lūguma raksta autori. Komisija ir mēģinājusi arī uzlabot komunikācijas aspektus arī savā pārkāpšanas politikā. Mēs izvedam arī presrelīzi katreiz, kad komisija lemj par pārkāpumu procedūru uzsākšanu. Un arī pēc lūguma mēs vienmēr varam ierasties šeit un skaidrot arī komitejai par uh, to, cik tālu esam tikuši pārkāpumu procedūrā, visbeidzot par 51 pāntu hartā, tajā būt ļoti piesardzīgiem. Nav tādas lietas, kā plašāka vai šaurāka hartas interpretēšana. 51. pāns norāda uz to, ka harta piemērojas dalību valstīm tikai tad, kad tās īsteno Eiropas Savienības regulējumu. To saka teksts. Līdz ar to komisijai arī tas ir jā jāi, jāievēro. Bet nu tikai tik tā, cik tā dalība valstis piemēro likumdošanu, Eiropas Savienības likumdošanu. Paldies! Thank you very much. Paldies, Geringers kundze, lūdzu, noslēdzošie vārdi. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za... E, Paldies pateicos visiem runātājiem, pateicos par komentāriem viedokļu apmaiņu. Tagad atsaukšos uz um, visu, ko jūs teicāt par elektronisko portālu, kas nedarbojas. Nē, es nesaku, ka mums uh, tagad būtu sevi uh, jāslavē, protams, varam uzlabot savu darbu, varam mainīt situāciju, bet uh, ir arī panākumi. Izskatot lūguma rakstus, uh, mēs tagad to darām īsākā laikā. Kādreiz lūguma rakstus skatījām vairākus gadus, tagad tikai viena gada laikā. Un tad uh, noslēdzam šo darbu, par to varam lepoties. Tad ir daži tehniski aspekti Jā, par šo lūgumu rakstu iesūtīšanas portālu tur ir jā, tur ātri jāuzlabo lietas, bet nu nebieži tas ir atkarīgs no mums, tas ir atkarīgs no tehniskiem risinājumiem. Es piekrītu tam, ka mums ir nepieciešama papildus uh, cilvēku resursu sekretariātā, bet kā tas uh, sasauksies ar mūsu ietaupījumu stratēģiju? Es arī strādāju budžeta komitejā, es zinu, ka mēs samazinām tur darba vietas un nevis radām. Es būtu pirmais cilvēks, kas iestātos par efektīvāku sekretariātu, bet kā rast šos resursus? Jo vienkārši teikt, ka mums ir jābūt efektīvākiem, jā, tā ir vēlme, bet, nu, kā mēs to varam piepildīt ar īstiem risinājumiem. Vēl viena lieta. Nekad šajā komitejā, kā to minēja kolēģi no zaļajiem, nekad šajā komitejā neesam gribējuši tikt vaļā no pilsoņiem. Nē, mēs esam mēs darām gluži pretēju. Es nedomāju, ka pilsoņi domā, ka tagad mēs vēlamies viņus no, e, noraidīt, neņemt viņus vērā. Nepieņemamība ir ļoti svarīga lieta. Mēs nevaram vienkārši izkāpt no savas kompetences. Ja komitejai nav pilnvaras lemt pa, skatīt attiecīgo lūgumu rakstu, tad lūgums kļūst par nepieņēmāmu. Bet es piekrītu, ka jā, varbūt nevajadzētu vienkārši nosūtīt atpakaļ lūgumu rakstu autoram, varbūt mēs varētu ņemt vērā tiesību sārga praksi, proti lūgumu rakstu mēs varētu nosūtīt atpakaļ, bet uz kādu administrācijas līmeni, kur to varētu izskatīt. Lai mēs, mēs te neapējam kopienas likumu, bet dažkārt ir iesaistīta arī pārkāpuma nacionālās likumdošanas līmenī, tad varbūt šo attiecīgo lūgumu raksturu nosūtīt nacionālajām atbildīgajām iestādēm, kur tad arī to efektīvi var izskatīt. Mēs to līdz šim neesam darījuši, bet noteikti varam nodarīt labāku komunikāciju ar nacionālajiem parlamentiem. Un eh, tad vienkārši varam izmantot šos nacionālos parlamentus kā uh, saikni, tad, lai lūguma raksta autoriem nebūtu tas eh, tāds iespējas, ka ja viņi, mēs nesam pieņēmuši viņu lūgumu rakstu, problēma nekad netiks atrisināta. Vēl viena lieta, kā problēmas tiek atrisinātas pēc tam, kad mēs slēdzam kādu lūgumu rakstu, izbeidzam to skatīt, saņemam atbildi no komisijas, ir skaidrojumi no dalību valsts. Pēc tam mums vairs nav iespēju rīkoties, reaģēt. Mums vienkārši ir veiksmīgi izdevies izskatīt lūgumrakstu no juridiskā viedokļa, bet mums nav nekādas kompetences raudzīt un pārbaudīt, vai nacionālajā likuma ir efektīvākie mūsu loma. Mēs un šo ziņojumu mēs redzam, ka mūsu darbība, un to arī apstiprina komisija, mūsu devība balstītu uz skaidrošanu, bet mēs nepārbaudām, vai attiecīgajā valstī tiek piemēroti instrumenti vai nē. Tāds nav mūsu uzdevums dāmas, un ko gaidu grozījumus, gaidu komentārus. Es saprotu, ka tikai angļu valodā tiks iesniegti grozījumi. Es nezinu, vai tā ir šī pātrinātā procedūra vai kas cits. Ja mums būs pietiekami daudz laika sagatavot grozījums arī citās valodās, ceru, ka tas tiks darīts. Nu, vai nu kā, sekretariāts arī izskatīs to visu un tad uh, sasaukšana referents sanāksme līdz 20. 20 <clears throat> 2. oktobris, 2012. dienā. Grozījuma iesniegšanas termiņš. Es gribētu skaidrojumu no sekretariātām, vai grozījumiem jābūt tikai angliski vai ne. Yeah, I've, I've consulted with the secretariat. Jā, konsultējos. Grozījums var iesniegt visās valodās. Ne tikai angliski. Jā, man tikko pateica, ka es arī varu runāt savā valodā. To es arī darīšu. Tagad pārējiem pie desmitā darba kārtības punkta. Pārskats par gada ziņojumu par Eiropas ombuda darbību 2014. gadā. Railī kundas pirmais ziņojums par visu Eiropas ombuda gadu, Eiropas ombuda darbību. Un es vēlētos, lai referente tagad mūs iepazīstinātu ar šo ziņojumu, šo pārskatu. Esam nedaudz iekavējuši. Aicinu tiešām uh, visus runātājus ievērot atvēlto runas laiku. Muy bien, señora presidenta, y gracias, y bueno, trataré de... Paldies. Es gribēju uh, tagad izteikties un centīšos būt pēc iespējas kodolīgāka. Tas ir pirmais pārskats par uh, jaunā ombuda darbību, kopš uh, viņa ir uh, sākusi savus pilnvaras. abierta o más abierta y teniendo en cuenta la Carta de los Derechos Fundamentales, concretamente el derecho fundamental a la información, de entrada viņai ir savā ikdienas darbā, tad jāskatās, kā tiek ievērota pamatiesība hārta, izskatot arī pilsoņu sūdzības pret ES institūcijām. Šeit uh, ziņojumā ir runāts galvenokārt par uh, šīs institūcijas tāškatāmību, lai garantētu pieejamību un, protams, jāievēro arī pilsoņu tiesības, jāsniedz viņiem garantijas. Te bija vairāk par 23 jautājumiem, kas tika uzdoti ombuda birojām. 20 tūkstoši tika iesniegti internetā. Tātad tas pierāda, ka interneta lapa ir ļoti populāra. Bija vairāk par 2000 sūdzību, un mēs, eh, tātad ombuda birojas, mēģināja atrast atbildes uz eh, šīm sūdzībām, reaģēt uz tām. 325 piecos gadījumos notika padziļināta izpēte un ziņojuma kontekstā ir jāsaka, ka arī ombuda birojs var veikt izmeklēšanu pats pēc savas iniciatīvas, ja uzskat to par vajadzīgu. Jāsaka, ka tas ir labs ziņojums, un a, tiesības sārdzes savu darbu ir uzsākus daudz sološi. Tas ir bijis tāds labs sākums un, un 30% no uh, saņemtajām sūdzībām bija par necaurskatāmību un dokumentu nepieejamību. bija daudz sūdzību patiešām par dokumentu publiko, publiskošana attiecībā uz Grieķijas dalību Eirozonā. Tad bija arī dokumenti, um, īrijas valdības dokumenti, vai arī dokumenti par zivsainiecības politikas reformu. Iepazīstoties ar šīm pilsoņu sūdzībām, mēs varam secināt, ka a, tiesības sārgs spēlē ļoti svarīgu lomu, arī ņemot vērā iniciatīvas, kas saistītas ar TTIP. Tiesības sārdze ir veikusi arī daudz veicinot reģistru caurskatāmību. Un mums ir jāturpina šie labie pūliņi tikpat veiksmīgā garā komisijas ierēģi arī jāiekļauj šajā reģistrā, ne tikai komisā, komisāri. jābūt arī publiskai tātad sabiedrības kontrolē, ja mēs runājam par ekspertu grupām, kas eh, informē komisiju dažādās kapacitātēs. Piemēram, ja mēs runājam par lauksaimniecības ekspertiem, galu galā viņi tad nokļūst um, komisijas konsultantu amatos. Jādomā, protams, arī par dzīmumu uh, līdzsvaru. Ņemot vērā pilsoņu jautājumus un lūgumus ir jāgarantē caurskatāvība. Dokumentu publicēšana ir svarīga arī Eiropas zāļu aģentūras sakarā un Ir, protams, jāturpina šī sadarbība ar šo aģentūru, lai mūsu rīcībā būtu nepieciešamie instrumenti, tad, kad mēs, piemēram, vedam sarunas ar farmācijas uzņēmumiem, lai cenas atbilstu inovācijām un lai būtu visiem nodrošināta piekļuve veselības aprūpas pakāpojumiem. Tālāk cīņa pret nabadzību, sociālo atstumtību. Tas īstenībā ir trešais lielākais uh, budžeta elements un, protams, ir jābūt arī augstākam caurskatāmības līmenim. un lūgums eh, Frontex eh, ievērot ētikas kodeksu, cilvēkus sūtot atpakaļ uz izcelsmes valstīm. Protams, mehānismam ir jābūt pārskatāmam. Ir pilsoņi, kas uzskata, ka ir pārkāpts viņu pamatiesības, un viņiem ir jāatvēl tiesības um, iesniegt sūdzību. Mēs tāpat pieprasām veikt analīzi par eh, to, kā, kāda pakalpojuma tiek sniegti eh, bēgļiem, kāda ir attieksme pret viņiem. Un ir jābūt arī tādai atgrieziniskai saiknē pēc pirmā gada, kas pavadīts šajā ametā. Eh, tas ir tātad pieminēts ziņojumā un. Arī cilvēkiem ar invaliditāti ir jābūt eh, piekļuvēji pilnīgi visām institūcijām un visai informācijai, lai viņi labāk varētu baudīt savas tiesības. Paldies! Tagad došu vārdu Valēsas kungam, ETP grupas vārdā. Paldies priekšsēdētājs kundzei, paldies referents kundzei par čaklo darbu. Šis ziņojums ļoti labi ilustrē Railijas kundzes darbu un kopš tā brīža, kad viņa ir sākus strādāt kā tiesības sārdze, viņa katru dienu ir centusies ieviest vislabākos administrācijas standārtus savā birojā. Viņa vienmēr ir eh, centusies izveidot tādu labu, ciešu dialogu arī ar pilsoņiem, un viņa grib, lai pilsoņi uzticas Eiropas eh, civildienestam. Jāsaka, ka nu, tas ir tāds ļoti cēls darbs, ko viņa veic. Uzskatu, ka ziņojums arī ir izdevies. Tas ir pārdomāts, Ja drīkstu kaut ko piemetināt no savas puses, es, protams, varu apspriesties arī ar referentu atsevišķi, ar ēnu referentiem. Varbūt jūs varējāt nedaudz paplašināt ziņojumu saturu, padomājot vairāk par uh, tiesības sārdzes pienākumiem. Uh, Uh, labāk integrējot šo ombudu tīklojumu visā Eiropas Savienībā, garantējot uh, tiesību sargu darba caurskatāmību, ņemot vērā arī projektu apvāršanas 2000. 20. Nu, tas tāds ierosinājums, un es arī gatavošu grozījumus, un esmu pārliecināts, ka, nu, varbūt arī kopīgi ar ēnu referentiem mēs varēsim nonākt pie kaut kā tāda kopsaucēja. Paldies! Paldies! Mārijas kungs tagad. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Domāju, ka referents savu darbu ir paveikusi godam, tas kalpo par tādu labu fundamentu turpmākajām aktivitātēm. Šis uh, ziņojums piedāvā labu pārskatu par um, tiesības ārdas veikto 2014. gada garumā. Cārskatāmība ir ļoti vērtīgs princips, un tas ir jāievēro visos uh, institucionālajos līmeņos. Tas attiec uz Eiropas parlamentu, arī uz komisiju, sevišķi uz komisiju. Šķiet, ka trūkst eh, joprojām caurskatāmības, ja tiek runāts, piemēram, par eh, sarunu vešanu startautisku nolīgumu kontekstā, nu, kā, piemēram, TTIP gadījumā, tur eh, notiek stundām ilgas sarunas aiz pilnīgi slēgtām durvīm, un nabaga pilsoņi par to neko nezina. Un gal, galā Eiropas parlamentam beigās eh, ir jāpieņem kaut kāda startautiska nolīguma, tam arī nav īsts eh, nojausmas, par ko tad tur ir runa. Tieši tādēļ sārskatāmība ir ļoti svarīgs princips arī startautiskās sarunās, un eh, tas ir jāpiedāvā arī izskatīšanai sabiedrībā. Aurēlijas kundze arī kā tiesības sārdze ir par to izteikusies, un mums ir jāatgādina komisijai, ka arī caurskatāmība ir vienmēr jāievēro, it sevišķi TTIP kontekstā, nu, ar kaut kādiem dokumentiem jau mēs esam iepazinušies, bet Mm, mums eh, arī vien brīdi, kad mēs devāmies uz sarunām, pat tika atņemts pildspalvas, līdz ar to mēs tur neko nevarējām pie, pierakstīt. Nu, vai tad tā ir tā demokrātiskā kontrola, kas šeit tik bieži tiek daudzināta? Un pagājuši gadu es runāju arī par interešu konfliktu. Tas pastāv institūcijās. Mēs esam redzējuši ļoti spilgtus interešu konfliktus. Nu, kaut vai ņemot vērā Eiropas centrālās bankas, uh, darbību. Tai ir jābūt neatkarīgai, tai ir jāuzrauga sistēmiski svarīgas bankas, bet tā ir pašā laikā tā ir arī trojkā. Un tā ir jākontrolē arī memorandu valstīs notiekošais, jo projām ir šīs programma valsts tādas kā Grieķija. bet ir jānovēro arī Portugālē un īrijā notiekošais. Bet kā mēs varam atrisināt šos interešu konfliktus? It sevišķi runājot par Eiropas centrālo banku. Es patiešām ar nepacietību uh, gaidīšu ombuda viedoklis šajā jautājumā. Protams, ir arī citi jautājumi, kas saistīti ar caurskatāmību, par kuriem mums jārunā Eiropas parlamentā. Uh, jo administrācija tāpat ir jākontrolē, un to dara ombuds. Es domāju, ka ziņojums uh, nu, ir uh, tādā labā garā sastādīts, bet mēs arī iesniegsim vairākus grozījumus. Paldies! Paldies, Aukens kundze, zaļo vārdā. Paldies, gribēju pateikties uh, referentei un tiesības sardzei. Mē, tā bija tāda jauna pieredze. Un jāsaka, ka tiesības sarga pienākumi tiek aplūkoti daudz politiskākā nokrāsā vecajās dalību valstīs. Mums tas ir jāuzsver, jo noteikti pie tā mēs atgriezīsimies arī vēlāk. Es esmu dzirdējusi, ka kolēģi um, vecajās dalību valstīs jūtas tādi kā aizvainoti, ja ombuds atļaujas viņu kritizēt. Un uh, Reilijas kundze var mūs kritizēt, nu viņai ir tādi pienākumi un pilnvaras. Mums patiešām vajadzētu būt eh, priecīgiem, ka ombuds tik labi strādā. Es gribētu uzsvērt, ka mums šī institūcija ir jāspēcina un jāsaka, ka dalību valstu ombudiem arī ir jābūt gana aktīviem, lai viņi būtu neatkarīgi. Daži no kandidātiem teica, ka komisāri ir ie, iecelta amatā kā politiskas figūras, bet ombudam ir jābūt pēc iespējas neatkarīgākam. Un tas ir jāpatur prātā. Un vēl kas. Mums vajag pieprasīt regulējumu par labu pārvaldi. Mums ir jāparūpējas par uh, labu pārvaldību un mēs nevaram nu, tādi protekcionistiski būt pret sevi, pret komisiju. Bieži vien tā notiek, nu, mēs pieprasām caurskatāmību no citiem. Ir arī ļoti jauki cilvēki no komisijas, kas saka, bet jā, mēs jau varam pieļaut kļūdas, un tad, ja mēs uh, ļoti stingri tiekam vērtēti. Nu, protams, nu, nav iespējams pilnīgi strādāt bez kļūdām, bet, nu, viņiem ir jābūt arī uzņēmīgiem pret kritiku. Tālāk, interešu konflikts. Šis uh, definējums ir tik neskaidrs. Es zinu, ka Emīlija Aurēlija uh, strādā, lai šīs problēmas risinātu, bet daudzas institūcijas domā, ka ar caurskatāmību viss jau būs atrisināts. Un eh, tad, nu, viss būs kārtībā. Bet, ja cilvēkiem ir mandāts pieņemt lēmumus, nu, tad nedrīkst būt nekādu interešu konfliktu. Mums vienmēr jādeklarē, ko mēs esam saņēmuši, kas mums ir samaksājis un tā tālāk. Bet tie, kas pieņem lēmumus Viņi nedrīkst patiešām uh, būt iesaistīti interešu konfliktā. Un, ja šie cilvēki tiek ievēlēti, ja viņi ir politisko lēmumu pieņēmēji, nu tad ir jāskatās, vai viņi maksā nodokļus, vai viņi ir kārtīgi cilvēki un tā tālāk. Un es domāju, ka to vajadzētu daudz, daudz vairāk uzsvērt, un laba pārvalde nozīmē uh, interešu konfliktu nēsamību. Mums ir jāaizsargā pilsoņi, nu, cik vien labi. Varam arī no iestādēm, ja tas ir nepieciešams. Paldies, Okans kundzei. Evī kundze, FDD grupas vārdā, un gribēju jūs atgādināt, ka esiet lūdzu lakoniski, jo laiks nestāv uz vietas. Multuda visam īsi pilnībā piekrīzam, ko teica Aukens kundze, augst novērtēja arī Kabisons kundzes darbu, viņas darbs ir tiešām daudz sološs. Un lieliski arī atspoguļo to, cik eh, sarežģīts ir tiesības sarga darbs. Vēlos tikai izcelt īpašu punktu Piekļuve informācijai, piekļuve dokumentiem, kā tas arī minēts dokumentos, 20 līdz 30% sūdzības attiecas uz caurskatāmības trūkumu par grūtībām piekļūt dokumentiem, konkrēts gadījums, ko paši piedzīvojam uz savas ādas, šis tab. Torino uh, Lionas dzelzceļa līnijas celtniecība. Uh, un uh, ļoti grūti ir piekļūt dokumentiem, lai varētu noskaidrot, kādas izmaksas jau ir veiktas un kādas vēl tiks veiktas. Tas ir nepieņemami. Esam arī iesnieguši konkrētus uh, lūgumus, kur pārēdz um, kur ir paredzēta piekļuva dokumentiem, bet pēc tam ir dažādi mazie uh, punktiņi, kas norāda uz, uz to, ka ir dažādi izņēmumi un gal beigās uh, pie šiem dokumentiem vispār tikt nevar. Un, un pārskatāmība nav nodrošināta nec pilsoņiem, nec Eiropas parlamenta deputātiem, jo mēs arī tur netiekam klāt. Uh, Nu, iespējams, ka arī piedāvāsim, jā, šeit grozījumu šajā virzienā, bet eh, Kabezons kundas teksts lielisks pat. Grazie ħafna, Signora Kabezon, inti tixtieq tajt xi ħaġa fil-qosor ħafna? Paldies, Kabesonas kundze, vai jūs vēlētos izteikties, bet pavisam īsi. Jā, paldies, paldies par eh, šo konstruktīvo darbu. Es ļoti rūpīgi ieklausos uh, teiktajā, un esmu pārliecināta, ka turpmākajā sanāksmē ar uh, referentu un referentiem nonāksim pie vienošanās. Nu, lūk, manuprāt, viss jau ir ticis pateikts un ņemšu to vērā. Uh, tā, liels paldies! Tagad pievērsīsimies 11. darba kārtības punktam bet eh, lūgumraksta iesniedzējiem ir jādodas pulksten 18. projām, tāpēc lūkšu jūs izteikties pēc iespējas īsāk. Tātad runa ir par diviem lūgumrakstiem. Monika Tuzona un Daniels Kanzons ir iesniedzis lūgumrakstu no Collectif pour des réalisations écologiques un Marilus Hernandez Nikasi un Anabela Jēger ir iesniegus lūgumu rakstu par vides situāciju vāras eh, līdzenumā. Tāpat ir lūgumu raksts par to pašu Francijas reģionu no Sebastiana Valambo. Tagad došu vārdu Monikai Tuzo piecu minūšu prezentācijai.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 Lūdzu, tikai ievērojiet e, laiku. Mm, Tuzo kundze, es esmu no kolektīva pour de realization écologique, un mēs e, vēlamies pievērsties e, jautājumiem par nacionāls nozīmes jautājumiem vārs līdzenumā, tas atrodas Francijas dienvidos. Geogrāfisko situāciju jūs varat redzēt uz ekrāna, un te jūs to varat redzēt. 10 000 hektāru, et, et elle impacte 15 Un tātad te ir ietekmes 15 komunām, te ir ļoti plašs plāns, eh, labiekārtošanas plāns, lai restruktūrētu uh, urbāno daļu visā ielajā, un uh, tas tiek iesniegts mums, mm, lai to varētu izvērtēt, kā to nosaka 2011.42 direktīva un 2011.92 direktīva. Un uh, jūlijā EPA. Uh, iestāde, kura ir jāpārvalda šī zona, ir likusi, tātad balsoja par PSO šo plānu ar trī, trešo pār daļu. Tātad te ir runa par uh, plānošanas programmu, m, mm, kura pilnībā attiecas uz divu direktīvu piemērošanu. Tātad te ir jautājums par to, kādi efekti, kas tiek kumulēti dažādos projektos, ietekmē vīdi. Uh, Un mm, pie tam šo programmu līdzfinansē Eiropa, tāpēc arī mūsu asociācija ir iesniegusi sūdzību PSO mm, un Nīcas administratīvajā tribunālā un nav iemesla, kāpēc mm, tiktu ievēru pārkāptas un pārņemtas eh, kopienas tiesības un pienākumi. Tāpat uh, Alianse Riviera ir uzcēlusi ar eh, ceļu, 40 metru ceļu, mm, un tāpat arī jūs redzat labajā pusē situāciju eh, šīs eh, raktuves, kas ir mm, A daļā, tātad tās tiks pārceltas uz B, uz Baranu Lagodu, un pats galvenais, ko redzat kreisajā pusē, uh, Tur ir tātad pīrīva projekts, kas būs virsvāras starp godu un langustieru. Goda m, mm, vēl ir tāda m, mm, mierīga zona, mm, un pēc tam, pēc šī projekta īstenošana barona kļūs, krietni vien mainīsies, un, protams, tā tiks sasaistīta ar langostieru. Es vēlētos jums teikt, ka te ir e, plūdu riski, bet pie tiem varbūt atgriezīšos secinājumu daļā. Un vēlos runāt par pārkāpumiem kopienas tiesību jomā šeit. Mēs runājam par vāras upes ielai zemāko daļu. Jūs redzat, ka centrālajā daļā e, tur mm, ir šī baltā daļa. Nu, tas it kā, tas nav nejauši, jo šī ir teritorija no kalniem līdz pat eh, šīm līcim. Tur ir ļoti būtiskas plūdu iespējas un baltā daļa centrā. Eh, tā ir Godola Baroma, kas eh, mākslīgi tika izveidota un 2760 direktīva, kas attiecas uz uh, plūdu risku novērtēšanu, un tā tad tā kopā ar mm, plūdu risku plānu, mm, kas vēl ir jāiesniedz Eiropai līdz 2015. gada decembrim, mm, ir paredzēta, bet OIN paredz realizēt li, 3 kvadrātmetru eh, miljonu urbanizācijas projektu ar 650 hektāriem, kas tiks eh, pārbūvēti, un mm, jūs redzat šīs eh, uzsūcošās zemes un mm, arī to daļu, ko PA ir izvēlējusies, lai pārceltu agroalimentāro platformu. Labajā pusē jūs redzat 2015. Eh, gada 4. oktobra mm, situāciju, kā izvērsās uh, dubļu plūdi, bet 3. oktobra naktī mm, mm, ietekme bija ne tikai uz kalnām un mm, šīs zemes, šīs teritorijas ir ārkārtīgi svarīgas, jo tās veic šo uzsūcošo funkciju un nodrošina drošību cilvēkiem. Un šīs zemes līdztekus vāras upē ļauj uh, Mm, veikt noteku funkciju, bet tās ir arī lauksaimniecībā ļoti būtiskas mm, zemes, jo nodrošina iztiku iedzīvotājiem un arvien vairāk cilvēku cieši, jo viņi katrs iekop savu dārziņu. Lauksaimniecība ir arvien apdraudēta, ka, mm, un Mums ir jāparūpējas par to zemju drošību, kas nodrošina iztiku iedzīvotājiem, un te ir nepieciešamība mm, nodrošināt šo mm, kultūru drošību. Mēs nedrīkstam zaudēt auglīgās zemes, jo tās ir bēr, zemes, ko atstāsim bērniem, lai nodrošinātu viņu iztiku, un mēs vēlētos, lai jūs tad spriestu konkrēti uz vietas ierodoties Mm, par to, ko mēs uzskatām par eh, atkārtotām kopienas direktīvu pārkāpumu situācijām. Paldies! Un tagad es vēlētos dot vārdu Bonsis kundzei, kura runās eh, gan savā vārdā, gan arī Valenboa kunga lūgumrakstiesniedzēju vārdām vēlreiz atkārtošu. Lūdzu, mēģiniet runāt pēc iespējas īsāk. Donc, euh, mesdames et messieurs les Dāmas kungi deputāti, godātie uh, Lūguma raksta komitejas deputāti, es uh, pārstāvu Vārīlejas uh, pilsonisko sabiedrību, pārstāvam vairākas asociācijas, es runāšu Green uh, asociācijas vārdā. Kāds ir uh, šīs operācijas galvenie mērķi? Uh, 2008. gadā tika pieņemts šis lēmums, viss uh, šis projekts attiecībā uz 10 tūkstoši hektāriem 15 komunām. Galvenie izaicinājumi ir ūdens un biodaudzveidība. Vāras ielēja sauc upsvāru vārdā. Jūs to redzat arī šeit kartē, kur šī upe iet. Puits a été aménagé par des retenues de terre pour le rendre propice. Šī uh, upe ir uh, samazināta uh, urbanizācija rezultātā. Jūs saprotat, ka Eiropas likumdošana ūdens līmenī ir jāievēro. Di, 2000 un 2009. gadā direktīvas, kā arī Francijas likumdošana atbilstīgi, ņemot vērā ūdens resursus, šī ir īpaši klasificēta vīdes zona. Ir jārespektē Eiropas direktīvu transponēšana, arī um, gruntsūdeņi sniedz 600 tūkstoši cilvēkiem ūdzeramo ūdeni, tādēļ tā ir arī pasludināta par strateģisku ūdens pārvaldības zonu, taču mēs redzam, kā notiek celtniecība šajā zonā bez atbilstīgi ietekmes novērtējuma. Jūs redzat arī visu šajā tēlā. Ūdens klātbūtne rada arī mikroklīmētu, kas veicina unikālu biodaudzveidību. Ieleja, ielejā līdzdo 261 dažāds putns. Nu, te daži jāmin. Visi ļoti uh, aizsargājami putni. Viss ir redzams arī attēlā. Šī zona ir arī klasificēta kā Natura 2000 zona. Līdz ar to ir strikti jāpiemēro Natura 2000 likumdošana. Un arī uh, tika nosūtīta vēstule vēstule atbildīgajām personām, kur arī tika aicināts eh, veikt nepieciešamās konsultācijas ar visām iesaistītajām pusēm. Ilgtspējīgai attīstībai jābūt centrā, jāveicina celtniec eh, ēku enerģijas efektivitāte jāņem vērā arī plūdu riski, kā būtiskākais eh, labiekārtošanas elements, jāaizsargā dabas, tēl, eh, zonas. Tagad eh, parādīsim dažiem attēliem pretrunas, kādas mēs konstatējām šajā teritorijā un arī pārkāpumi attiecībā uz ūdens un biodozvedības direktīvām. Šeit ir pārkāpumi, kā jau es teicu ne, nav notikušas konsultācijas ne ar vienu ekspertu. Tie tehniķis tikai vasarā tur pavadīja vienu dienu. Taču ir arī riski par to, ka, su, ka putnu sugas varētu izmirt. Daudzas citas arī aizsargājumās sugas tiktu apdraudētas tiek apdraudēti dažādi vidas apstākļi. Šī urbanizācija arī jau ir mazinājusi jau sugu skaitu. Ieteikmes eh, novērtējumi arī norāda uz to, ka š, šīs teritorijas jau eh, tiek degradētas. Mēs aicinām kontrolēt šo situāciju. Uh, Esam arī brīdinājuši par riskiem, arī redzat šeit jaunu karti. Vīdas iestāde vairāk kārt arī norādījis, ka nav globālas vīzijas. Atsauc ir arī uz pamadirektīvu par kumulētiem efektiem. Arī vidas komiteja pat devās uz vāru un arī konstatē neatbilstības vīdas iestāde konstatēja, ka tās nevar iz, izvērtēt ietekmi uz NATO 2000 teritorijām, kā arī ietekmi uz vāru ielai kopumā. Atzinums ir tāds, ka vīdas iestāde. D'accord, pardon. <laughs> Excusez-moi, je suis désolée. L'autorité environnementale recommande de sursoir à toute modification de zonage. Jāizstrādā papildus pētījumi, lai varētu veikt papildus uh, analīzi, lai arī tad varētu izvērtēt ietekmi. Vīdes iestāde ir izdevusi dažādas uh, atzinumus par iespējamo ietekmi. Ietekmes novērtējumiem jābūt detalizētākam, jo īpaši, kas attiecas uz uh, lauku un dabas teritorijām, par ekoloģisko funkcionalitāti, kāda varētu būt arī uh, saikne ar citiem transporta projektiem, Tad uh, ir arī vēl citi atzinumi, kur izdos vīdes iestāde, kas cim palielināt šo kontrolnīcu, arī pasūtīja uh, pētījumu 2011. gadā. Pētījuma rezultāti nekad nav publicēti. Jautājums, kādēļ šis pētījums nekad nav publicēts, jo īpaši redzot šīs negatīvās uh, ietekmes kartē, jūs redzat visu ir sarkans, aicinām strikti piemērot direktīvas arī ar atpakaļējošu datumu uz visiem projektiem. Uh,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 Konformément à la pétition. Saskaņā ar Green asociācijas lūgumu rakstu, kuru man ir tas gods mm, prezentēt, es pievērsīšos vāras mm, grīvai, te jūs redzat attālus un deltu sastāva purvē, purvāji un citas daļas, te ir īpaša vide un rodas gruntsūdeņi un tur liks to mm, dažādi putni. Vāra ir ļoti spēcīga upe ar ļoti mm, spēcīgu straumi un tā izplūst līdzenumā. Tāpat te notiek arī pātrinājumi upes zemes daļā un mm, Nīcas uh, lidosta tika at, uzcelta uz nestabiliem pamatiem un reizēm rodas tādi ātrumi un tādi spēki šajā uh, upē, ka šī grīva cieš un pie tam te ir arī uh, zinām ietekme no urbanizācijas un bija arī dažādi uh, pētījumi par šo tēmu. Uh, Tātad eh, tas, ka šīs zemes tiek pa, padarīts par mākslīgām, tas palielina plūdu risku. Nu, vēl jo vairāk, ja gadījumā ir eh, vētras, tad šie riski palielinās. Un līdz ar to rodas zemes kustības, zemes slāņu kustības, tāpēc eh, bija jāevu, jāevakuē uh, stadions, tāpēc, ka bija vētras un mm, plāns par šo vāras upi tika brīvprātīgi sastādīts un, un likās ļoti katastrofāls un mm, netiek uzraudzīta šī degradācija, kas notiek un putni arī, kas liks do cieši. Mm, vairāk kā trīs gadus, kā var novēra, novērot dažāda veida degradāciju, izmešus, neatļautu jū, u, kuģošanas darbību un šīs attīrīšanas stacijas un grīn lūdz mm, mainīt situāciju un lai būtu arī sārgi, kas uzraudzītu eh, to, ka uh, Mm, netiek veikts nelegālās darbības un lai Ramsāras konvencija tiktu ieviesta. Un mm, mēs saskatām reālu bīstamību bioloģiskai daudzveidībai. Natūra 2000 eh, mm, vajadzētu uzklaus, uzskatīt par īpaši eh, jūtīgu zonu un eh, šajā attīrīšanas zonā ir pat paredzēts veikt uh, Uh, attīrīšana, kas varētu uh, kaitēt būtiskam zemes uh, slāņiem, un tas kaitētu arī pastāvīgiem putniem un ties, kas uzturas tur tikai uz laiku. Un to mēs redzēs, šo ietekmi redzēsim gan krastos, gan upē. Un šajā reģionā ir šīs aizsargājumās sugas, esam konstatējuši pārkāpumus arī mm, uz ūdens. Lūk, šajā kartē jūs redzat eh, morfoloģijas nestabilitāti, ko rada ne tikai attīrīšanas stācija, bet arī mm, sēkas, kas rodas par to, ka ir šie mitrāji. Un neviena Eiropas direktīva netiek minēta projektā un arī ievērota. Uh, attiecībā pret aspektiem, kurus pieminēja iepriekšējā lūgumrakstā, un mēs lūdzam, lai šī zonas aizsardzība tiktu respektēta, lai C mm, darbu zona tiktu apturēta un mm, atbildīgās iestādes mm, nevēlējās, lai pētījumi tiktu ņemti vērā, ko mēs veicām. Paldies! Tagad es vēlētos dot vārdu grupu pārstāvjiem. Eiropas komisijas pārstāvei Jānas kundzei vārdu sākumā. Titkellem sit fil qosor qabel ma nadija Signora Rivazi. Bet lūdzu izsakieties īsi, lai visi var paspēt izteikties. Okay. Merci, Madame la Présidente. Ehm, Paldies, priekšsēdētāji, dāmas kungi deputāti. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Šeit ir ļoti daudz plānu programmu. Es varbūt nekavēšos pie katra punkta, kas tika prezentēts. Mēs runājam par ļoti urbanizētu teritoriju. Kad saņemām lūgumu rakstu, tad ņemot vērā autoru argumentus, vērsāmies pie Francijas Riju pilotu mehānismu starpniecību pirms strīdus mehānismus, kas ļauj uzdot jautājumus dalību valstīm, lai saņemtu informāciju par konkrētu gadījumu. Un to mēs arī darījām. Joprojām analizējam situāciju, informācija nav pilnīga. Vēlos pievērst jūsu uzmanību arī atsevišķiem punktiem. Pirmā lieta Eh, plānu programmu direktīvas eh, piemērošana. Lūguma raksta autori uzskata, ka daži, plā, dažas plānas, eh, daži plāni un programmas tiecībā uz nacionālo interešu operācijām, ka tur ir, tas viss ir jāanalizē, pē, ņemot vērā ietekmu uz vidi. Tagad mēs analizējam šo plānu. Ko var teikt šodien komisija? esam uzsākuši pārkāpumu procedūru pret Franciju. Arī struktūrāli par vispār šīs direktīvas transponēšanu Francijā. Mēs ļoti labi saprotam, kāda ir autora problemātika, taču izskatās, ka komisijai tagad eh, liederīgāk būtu interesēties tieši par šo struktūrālo gadījumu un analizēt plānu programmu direktīvu. Tālāk par uh, Um, projektu ietekmi, jo pārliet mehānismu ietvaros komisija vēl vis analizē par citiem punktiem, par ūdens pamatdirektīvu. Ņemot vērā to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, ko mums nosūtīja Francijas iestādes, neizskatās, ka uh, būtu tāda ieteikme, ka tagad vajadzētu uzsākt pārkāpumu procedūru. lielākā daļa ietekmes novērtējumu ir veikti attiecībā uz šiem projektiem. Ietekmes novērtējumi izskatās labas kvalitātes, neredzam uh, iemeslu uzsākt pārkāpumu procedūru par NATO 2000. arī Francijas ietekmes ietekmes novērtējumu ņemam vērā izvērtējumā, pašlaik nav tādu elementu, kas mums liktu uzsākt pārkāpumu procedūru tieši par dzīvotņu direktīvu šī dosie sakarā. Un par pā, pā, plūdiem. Šie putīji un elementi arī ir ņemti vērā ietekmes novērtējumā, to vismaz norāda dokumenti, kas ir mūsu rīcībām. Pievēršu jūsu uzmanību arī tam, ka lūguma rakstu autori iesnieguši arī apelācijas sūdzību. Skatot specifiskus punktus, piemēram, plūdu jautājumu, mūsuprāt, tas ir ļoti pozitīvs solis. Atgādina arī, ka uh, arī Nacionālajiem tiesnesim ir uh, iespēja analizēt uh, arī uh, visu atbilstību Eiropas Savienības aktiem un Nacionālajiem tiesnesim vairāk iespēja izanalizēt situāciju uz vietas. Paldies! Tagad vārds Debāzi kundzei. Vispirms pateicos visām asociācijām, kas ir šeit ieradušās. Jūs tiešām esat veikuši ievērojamu darbu un kā deputāte, jo tas ir arī mans vēlēšana apgabals, kur es pat esmu devusies arī vairāk kā uz šo konkrēto vietu. Jārunā par klimatu. Mēs neesam kaut kādā vietā, ne mēs esam Nicā, kur ir ļoti sarežģīts politiskais klimats asociācijām ir ļoti grūti darboties arī no demokrātijas viedokļa. Kad ir organizēts tik liels projekts, ir jāorganizē sabiedriska apspriešana. Ko, kas vairāk tika arī prasīts, bija četras šādas sabiedriskas apspriešanas mazos ciemetiņos, pat ne Nicā. Nu, jūs redzat, Nica tomēr tam būs arī konkrēta ietekme. Redzam, ka būs ir liels demokrātijas deficīts lai visi tur varētu piedalīties. Otra lieta par šo klimatu, kas mani satrauc, tiek izdarīts ārkārtīgi liels spiediens politiski, un te mums komisija ir vajadzīga, te mums ir nepieciešama palīdzība. Metropols priekšsēdis izdara spiedienu uz uh, uh, mēriem un tiek izdarīts spiediens arī uz tiesām, spriedumā vai lēmumā netiek ņemts vērā šīs uh, kumulētās sekas, līdz ar to to nevajag uh, atspūgļot un tā tālāk. Tālāk. Kad jūs sakāt, jā, īsti nav iemesls uzsākt pārkāpumu procedūru attiecībā uz ūdens direktīvu, es nezinu, asociācijas jau man liekas skaidri to pateica. Uh, Metropols priekšsēžas trozī mērķis ir tagad padarīt šo visu zaļu šajā eko ielajā, bet kas tur ir, tur ir tikai betons. Kas ir noticis? Dažas nedēļas apakaļ mēs redzējām, ka bija milzīgi plūdi, um, īsā laikā nolīja šausmīgi daudz lietus, bet tas, ka mēs uh, samākslojam augsnes, mēs tās betonizējam, tad. Uh, ir, būs jauns stadions, būs milzīgas ekspozāles, tiks celts jauns biznes kvartāls, multimodālas dzelzceļa stacija, un tā kā lidost ar nav tālu, tad uh, arī tiks celtas vēl jaunas lielas ēkas, betons visur. Atkal betons. Tad kā mēs šeit varam runāt par vides ielēju, par eko ielēju, ja tā nepārtraukti tiek apbūvēta? Un, ka jūs sakāt, no dabas viedokļa, no Natūra 2000 viedokļa nav problēmas, bet jūs taču redzējāt attēlus. Ir ļoti daudz migrējušo pū, putnu, kas um, dzīvo šajā, šajā ielajā. Būs tik, tiks celts arī uh, pazemes uh, stāvvietas. 20 cilvēki gāja bojā šajos plūdos un gāja bojā tieši pazemes stāvvietās un atkal tiks celtas pazemes stāvvietas. Un tas viss notiek tieši šīs upes, eh, kas ir visai nemierīga savā plūdumā. Par eh, projektu ietekmi. Reģions sniedza negatīvu izvērtējumu par šo projektu. Uh, Vīdes iestādes Francijā arī teica, ka tās nekādi nevar piekrist uh, šim projektam. Viņi ir ļoti viltīgi. Viņi tā uh, sadala šos projektus. Viņiem nav globālas vīzijas. Ja man būtu viens vēstījums nodevams komisijai, tad uh, ir problēma demokrātiska kad jūs sakāt, ka visi šie eko kvartāli, jā, nu mēs te visu varam vienkārši zaļu nokrāsot. Bet šai konkrētajā reģionā, Nicā, mums jauns projekts, kas atkal izdegrādēs visvairāk, kā esmu tur devusies, tikos ar atbildīgajām personām, un es redzēju, ka Ja viņu no augšas neatbalsta, tad viņš viens, viens pats, viņu, viņu pašu tur neko nevar atrisināt. Paldies, Martenkungs. Sure. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties īsi. Kaut arī es, es vienmēr lūdzu sekretariātam neorganizēt šāda veida mm, sanāksmi šādā veidā, ka lūguma raksta iesniedzējiem ir jāuzstājas pašās beigās, kad viņiem jāsteidzas uz uh, lidmašīnu un ka varbūt vajadzētu pārcelt uh, mm, viņu uzstāšanos uz uh, sākuma daļu. Un, uh, Tad mēs viņiem izdarām spiedienu, sakām, ka mm, viņiem ir jāsteidzas, un tas arī mm, nepa, neatvieglo, mm, nepalīdz eh, tūkiem labāk darīt savu darbu. Un es domāju, ka mēs ļoti labi redzējām ilustratīvos slaidus un argumentus, un te ne, nevar būt vispār diskusija, ka ir tiesības, bet ir arī veselais saprāts. Un, uh, Mēs uh, redzējām to, ko redzējām, redzējām skaitļus, un uh, reģions jau ir uh, ļoti blīvs, un tur nav jābūt ekspertam, lai secinātu, ka, nu, ir gāna un par daudz šo mm, pārkāpumu, ka ir plūdi, un šeit bija vairāk kā 20 upuru šajā reģionā, tas ir briesmīgi. Mm, es vēlētos komisijai uh, lūgt paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, ir jāveic globāls ietekmes novērtējums un beigsim veikt šādu sadalīšanu un skaldīšanu, eh, runājot par putniem un ūdeņiem, jo eh, te ir runa par globālām lietām kopumā nevis, eh, ka vajadzētu sadalīt problēmu. Vienkārši vēlos atgādināt jums un arī komisijai, kas piedalās visos mūsu darbos, ka vakardien mēs nobalsojam par pašinstīvu ziņojumu, kas ļoti svarīgs par vidi un COP21 sanāksmi, kas noritēs Francijā un ir ļoti labi, ka mēs cīnāmies pret CO2 emisijām, bet tikpat labi ir arī saglabāt uh, dabisko vidi, jo tieši tas arī palīdzēs mums Mm, palīdzēt klimatam un arī absorbēt CO2 emisijas, un es uzskatu, ka ir e, jāpauž dziļa nolažēla, ka mēs vēl pieļaujam šādu veidu betonēšanu, un Vazilas kundze ļoti precīzi norādīja, ka šis reģions jau tāpat ir ārkārtīgi blīvs. Nu, lūk, tā tad lūgumrakstam ir jāpaliek atvērtam un nepieciešams veikt globālu ietekmes novērtējumu par to. Nepamēr. Merci, Monsieur Martin. <laughs> euh, Monsieur Lavrier, s'il vous plaît, à vous la parole. Oui, Madame la Présidente. En, en... Uh, tagad Lārija kungam vārds. Paldies, es uh, lielā mērā piekrītu kolēģi teiktajam. Es pats neesmu uh, speciālists šajā jautājumā, nedz arī labi pārzinu reģionu, bet es ļoti vēlētos, lai lūguma raksta iesniedzēji uh, mm, varētu iesniegt dokumentu kopumu, kas tika prezentēts. Te gan gal, galvenokārt šis jautājums ir svarīgs franču deputātiem, un kaut arī es visai labi saprotu franču valodu, man bija visai grūti izprast mm, lietas kopumā, un es eh, varu iztēloties, ka varbūt kolēģiem, kas mazāk pārzina franču valodu, varētu būt uh, vēl grūtāka situācija, un arī mm, tūku darbs nebija viegls, lai atspoguļotu dokumentos pausto situāciju. Līdz ar to es ļoti priecātos, ja būtu iespēja iegūt šo dokumentu kopumu, uh, Un tad, kad es eh, būšu ieguvis šo informāciju, tad es varēšu pilnīgāk izteikties par šo dosie. Un es dzirdēju komisijas teikto, mm, komisija arī nepievērsās uh, būtībai, manis minēto iemeslu dēļ, ka tur ir uh, virkne sektoru, kas ir iesaistīti, ka acīm redzot Eiropas direktīvas nav tikušas pārkāptas, un ja šādi pārkāpumi ir bijuši, mm, un uh, direktīvas ir transponētas Francijas likumdošanā, tad Francijā ir uh, procedūras, kas ir jāizteno, lai noskaidrotu, vai ir tikušas ievērot šīs direktīvas vai nē. Un pirmā, kas izteicās šeit bija Tuzo kundze. Un Jā, tā tad bija šī prasība administratīvajā tiesā, kas vēl tiek skatīta, un e, tātad tas nozīmē, ka vēl uh, spriedums nav cicis mm, veikts, un tas nozīmē, ka vēl visi nacionāla līmeņa mm, ceļi nav tikuši mm, izmantoti, un mm, Mums nav jāsniedz uh, kvalitātes novērtējums par šo mm, projektu kā tādu, bet mums uh, ir jāpārbauda mm, un jāpārliecinās par to, ka pilsoņi, kas iebilst pret uh, noteiktām lietām, ka viņu tiesības tiek ievērotas un procedūras arī zem tiek respektētas. Uh, Un uh, š, te ir šī lieta, kas vēl tiek uh, skatīta administrācijā, un es arī uzticos Francijas um, tiesu sistēmai, un būtu interesanti mm, noskaidrot, ar ko tad beigsies uh, šis process par to, vai noteikumi tika ievēroti vai nē. Un ja tas tā nebūs, tad visticamāk ļoti drīz tiksimies. Merci beaucoup. Euh, Madame Tuzot, vous voulez... Paldies, vai tu zo? Vai tu zo, kundze, varētu izteikties uz minūti? Jā, mēs nosūtīsim jums uh, visu dosjē. Esam arī tikko iesūtījuši apelācijas sūdzību, jo mēs vēlamies vērsties pie Francijas atbildīgajām iestādēm lai viņi mums skaidro, skaidro mums par šo strateģisko operacionālo projektu. Kā teica Vazija kundze, spiediens tiešām ir liels. Šīs operācijas tiek saukts par nacionālās intereses operācijām. Mēs gan redzam to, ka raktuvēs transfers notiek tikai tādēļ, lai uh, īstenotu mēra fetišu projektu starptautisku ekspo halli uzcelt, ko viņi sauc par ilgspējīgo projektu. Bet uh, mēs uzskatām, ka tas ir, tā ir novecojusi vīzija, labi iekārtošanas projekts ir iluzors, jo šī, šajā zonā ir ārkārtīgi lieli plūdu riski, tā ir ļoti urbanizēta zona un Francijas valsts pārkāpj kopienas tiesības. Mums ir nepieciešams uh, jūsu atbalsts. Paldies! Mēs esam uzklausījuši visus, kas vēlējās izteikties. Uzklausījām arī komitejas uh, locekļus un varam secināt, ka lūgumraksts ir jāpaturās vērts un jāpagaida arī komisijas veiktās izmeklēšanas rezultāti. Martēna kundze, jūs jau teicāt, ko jūs vēlaties panākt, kādus vē, izmeklēšanas rezultātus vēlaties redzēt, bet nu tad komisijai ir jāpaveic savs darbs un mums ir jāgaida komisijas atbild, kad mūsu rīcībā būs vairāk informācijas, varēsim pieņemt lēmumu. Paldies! Fuq l-agenda tagħna petizzjoni oħra minēt. Pēdējais šīs dienas darba kārtības punkts ir lūgumraksts no Spānijas pilsoņa par tirdzniecības ierobežojumiem Beges pilsētā Spānijā. Tagad došu vārdu lūgumraksta autorei eh, Redondo kundzei. Un manquer de courtoisie vis-à-vis de nos autres espagnols. Jā, es nevēlos uh, atņemt runas laiku spāņu kolēģiem, um, bet man ir steidzus jādodas projām un mm, tā kā es esmu ļoti pieklājīgs francūzs, vēlējos atvainoties lūgumrakstiesaiedzējai. Vedondo kundz lūdzu. Hola, buenas tardes y gracias de antemano. Yo voy a hablar en nombre. Labdien! Es gribēju pastāstīt tātad par šo uh, lūgumu rakstu. Bēgļas atrodas netālu no Barcelonas un kopš 2009. gada uh, Eh, Bēgēs eh, doma ir pieņēmusi eh, normas, kas ierobežo veikalu atvēršanas laikus pilsētas centrā. 19% mm, no tirgotājiem bija spiesti slēgt savus veikaliņus. Un jaunais regulējums paredz uh, ierobežot tirzniecību uh, pilsētas centrā, tiek kontrolētas tirgotāju atļaujas, uh, ņemot vērā viņu piekopto aktivitāti. Bet viņi vēlējās novērst lielāka veikalu skaita atvēršanu. Tādā veidā tika samazināta šo tirgotāju konkurētspēja, un tas, protams, nāk eh, par ļaunu arī jaunu darba vietu radīšanai. Pakalpojumu sniedzējiem tagad ir jādomā par citu pakalpojumu sniegšanu, kas nav pakļauts šādiem ierobežojumiem. Eiropas pakalpojumu direktīvā ir runāts par pakalpojumu brīvu pārvietošanos. Un ir arī 2009. gada līkums, um, kas ir spēkā Spānijā, tas īsteno transponē šo direktīvu mūsu uh, likumdošanā, un īstenībā abiem šiem likumprojektiem ir pārsvars, tie prevalē pār eh, pilsētas domas pieņemto lēmumu. Es gribēju tikai pateikt, ka šis jaunais regulējums ierobežo arī banku skaitu pilsētā un ir noteikts eh, cik lielā attālumā, cik daudz metru attālumā drīkst atrasties viens restorāns no otra restorāna. Un beigās uh, pārvalde 2011. gadā pieņēma atzinumu, kas ir pievienots mūsu lūgumrakstam. Tur ir teikts, ka saskaņā ar Eiropas pakalpojumu direktīvu un 2009. gada likumu šis lēmums pārkāpīja gan Eiropas, gan Spānijas likumdošanu. Un no nu, šī pilsētas domes pieņemtā norma ir kaut kas nu, pilnīgi jauns ne pakalpojumu direktīvā, ne 2009. gada Spānijas valdības pieņemtajā likumā ir paredzēti šādi ierobežojumi un jāsaka, ka beigēs tagad ir nu, lielā mērā ierobežota tirdzniecība un uh, pilsēta ir gluži pamirusi, pil pilsoņiem ir jādodas uz citām vietām, lai varētu iepirkties, lai varētu nopirkt pārtiku un kaut kā, lai izņemtu naudu bankā. Uh, Tieši visu iepriekš minēto iemeslu dēļ mēs lūdzam, lai lūguma rakstu komiteja to izmeklē un lai uh, lūguma rakstu komiteja kopī pieprasa, lai komisija nu, kaut ko saka par šīs pilsētas domas pieņemto lēmumu. jālasa. 2009. gada li, likumā ir teikts, ka ir jābūt pieejamiem eh, dažādiem pakalpojumiem un tirgotāji var brīvi piedāvāt pakalpojumus, bet ir paredzētas atkāpes. attiecībā uz konkrētām aktivitātēm un 11. kā arī 15 Līkuma pāntā ir teikts, ka šie ierobežojumi kas attiecas uz pakalpojumiem, nedrīkst būt pieņemti teritoriālo līmenī. Ir arī attiecīgas regulas, kas uh, atrunā restorānu un, piemēram, banku darbību, tādēļ šī pilsētas domes um, ieviestā norma ir neatbilstīga likumiem. ja Eiropas uh, pakalpojumu direktīvā ir skaidri un gaiši teikts, ka nevar ierobežot šādas veida pakalpojumus, eh, nu, tad eh, nedrīkst vienkārši pieņemt šādas patvarīgas lēmumus, un tas nelabvēlīgi ietekmē arī darba tirgu. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šis eh, pilsētas domas lēmums par pakalpojumu ierobežošanu beigas nav likumīgs. Ir jāgarantē arī uh, Eh, brīvas eh, apmešanās iespējas, brīvas, eh, brīva izvēle, kur atvērt savu uzņēmumu un tā tālāk. Sirsnīgs paldies! For, uh, this... Uh, paldies! Saka Valēsas kungs, paldies par šo prezentāciju. Un tagad došu vārdu Baiškundzei no komisijas lūdzu. Merci, monsieur le président. Uh, Paldies, priekšsētāji, es uzklausīju lūgumu raksta autorus, vēlos norādīt, ka jā, direktīva eh, par pakalpojumiem eh, iestājas eh, par šiem pakalpojumu sniegšanas brīvības nosacījumiem, bet ir arī ierobežojumi. Ierobežojumi piemērojas tad, ja tie tiek pamatoti ar sabiedriskām interesēm. Šajā gadījumā sabiedriskās intereses ir teritorijas labi iekārtošana. Es uzklausu lūgumraksta autora argumentus, bet mēs arī uzmanīgi izlasījām lēmumu, kādu pieņēma Begu mm, pilsētas pašvaldība un izskatās, ka galvenais mērķis ir šis līdzsvars starp tirdzniecības aktivitātēm un pakāpojums sniegšanas aktivitātēm. Šīs eh, mērķis izskatās ir saistīts ar teritorijas labiekārtošanas eh, mērķiem. Aicinājumu lūgumu raksta autors sniegt mums vairāk informācijas par šo, jo mums ir jautājums par to, kā šāds regulējums ir samazinājis tirzniecības un, pakal, un pakal, um, pakalpojums sniegšanas aktivitātes šajā pilsētā. Izskatās, ka mērķis drīzāk ir organizēt visu šīs aktivitātes un nevis ierobežot. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta - iepazīstoties ar bēg pašvaldības lēmumu. Mēs tur neatradām to, ko nos, nos nosūda autore, ka tiek, iero, tiek veikti ierobežojumi attiecībā uz izniecību, iedzīvotājiem. Līdz ar to mums nebūtu nepieciešams vairāk informācijas, lai mēs varētu izvērtēt, kā tad īsti ir situācija šajā uh, apdzīvotajā vietā nevarētu salīdzināt to ar pakalpojumu direktīvu un nosacījumiem. Tad vēl. Beg uh, pašvaldības lēmuma iedadā uh, tiek arī rakstīts, ka to var apsīvīt Katalonijas reģionālajā tiesā. Jautājums, vai jau lūguma raksta autori ir vērsušies pie šīs tiesas, kā atgādināja kolēģi attiecībā uz iepriekšējo lietu, uh, Uh, kopienas tiesnesis ir nacionālais tiesnesis vietē, un runājot arī par kādu ļoti viet, uh, lokālu lietu tieši vietējais tiesnesis būtu arī viskompetentākais skatīt šo lietu. Paldies. Paldies. Paldies. Tagad došu vārdu kolēģiem. Tātad viens kolēģis vēl runāt. Martonkungs, paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pie mums sveikt lūguma raksta autors. Es ļoti uzmanīgi ieklausījos autors teiktajā, arī klausījos katrā komisijas vārdā. Un tā tad viss norāda uz to, lūguma rakstu direktīva šajā pilsētā nav pilnībā ievērota, un komisija pati ne, neizslēdz faktu, ka ko, uh, direktīva var uh, paredzēt ierobežojums, ņemot vērā arī uh, telpisko plānošanu. Uh, ir jāgarantē līdzsvars starp uh, pakalpojumiem, uh, komerc pakalpojumiem un telpiskā plānošana, protams, arī ir jāņem vērā, bet es gribēju arī atsaukties uz komisijas teikto. Proti, komisija teica, ka tai ir nepieciešams vairāk informācijas vajadzētu turpināt izmeklēšanu un lūgumrakstam jāpaliek atvērtam. Un ņemot vērā iegūto informāciju, vajadzētu mēģināt atrast um, nu, kaut kādu risinājumu, jo situācija ir patiešām kaitīga. Mums tādēļ ir jāatrod risinājums. Paldies, Gabriela! Es domāju, ka mums ir nepieciešama vēl papildus informācija varbūt, ka patiešām ir nu, laba doma vēl šo lūgumu rakstu neaizvērt, un mums tad vajadzētu vēl konsultēties ar komisiju. Pirms beigt sēdi, gribu vēl lūgt, dot vārdu lūgumrakstu autoriem no noslēgumam. Lūdzu, divas minūtes jums. Gracias, señora presidenta. Eh, La reprezentant. Paldies. Paldies. Komisijas pārstāvēja, viņa runāja arī par um, vispārīgas intereses pakalpojumiem, vispārīgas nozīmes uh, pakalpojumiem saistībā ar pilsētu plānošanu un telpisko plānošanu. Nu, par to runā arī pilsoņi mūsu pilsētiņā. Nu, īstenībā tur gandrīz nekādu pakalpojumu vairs nav palicis. Nu, pat lai aiziet pie ārsta, jums jādodas uz citu pilsētu. Jums ir jābrauc 8 kilometri. Visā ciematā ir tikai viena vienīga aptieka. Un eh, šīs normas dēļ pat eh, pilsētā nedrīkst atvērt vēl vienu aptieku. Un tad jums nakts vidū, ja jums slikti kļūst, ir jāskrien uz citu pilsētu. Un arī tirdzniecība ir ierobežota, un nu, tas ir tāds kā aburtais loks, no kura nevaram izkļūt. Un ja jūs nokļūstat tādā. Uh, apburtajā lokā, nu tad eh, jūs esat kā suns, kas pats sev kož astē. Un pilsoņiem, mūsu pilsētiņas iedzīvotājiem ir jādodas prom iepirkties un eh, līdz ar to, eh, nu, arī mm, tirgotāji vairs nevar vaļā veikals pie mums. Un bāriem ir jāatrodas citam no cita ne mazākā 12 metru attālumā. Nu, pie kā tas noved? Nu, ne jau, piemēram, visās ēkās ir uh, cigarešu dūmu filtri uh, un. Ja 12 metriem, uh, tā tad ja ir jābūt tādam 12 metru attālumam starp visiem bāriem, nu tad īstenībā ņemot vērā šīs normas, tad tur ir jābūt vismaz 150 metriem starp pāriem. Jūs varbūt pārpratāt, ko mēs teicām, ne jau nebarīgs būt, nu nav tā, ka varbūt uz vienas ielas maksimāli divas bankas. Nē, nē, nē, divas bankas visā pilsētiņā. Nu, un tad stādieties priekšā, kādas tur ir rindas pie banku durvīm. Dažreiz jums divi ar pus stundas nākas stāvēt rindā, lai, piemēram, varētu paņemt 100 eiro. Los objetivos de esta ordenanza eran eh, el equilibrio. Es nezinu, vai šīs uh, normas bija domātas, lai rūpētos par pilsētu plānošanu. Bet uh, domes sekretārs teica, ir jāparedz izņēmumi. 2009. gada 17. likumā Nu, tā tad varam teikt, ka šis domas lēmums ir pretrunā ar Spāņu likumu. Un tad vēl. Pašvaldības uh, norma, nu tai vajadzētu kalpot sabiedrības labā vai nu, uzlabojot sociālos apstākļus vai tautas saimniecības izaugsmi radot vai nu radot arī jaunas darba vietas. Nu, bet šī te jaunā norma pilnīgi pretējo ir panākusi. Cilvēki ir neapmierināti, viņiem ir radītas nērtības, pilsētai ir tagad arī traucēta ekonomiskā attīstība un nerodas jaunas darba vietas, bet īstenībā šajā reģionā Spānijā mēs dzīvojam tieši no turisma un no tirzniecības. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, jā, tagad, eh, nu, vēl nevērsim ciet šo lūgumu rakstu un mums ir tā pamatīgāk jāiepazīst ar situāciju. Esam beiguši mūsu darbu šodien, vēlējos pateikties visiem sekretāriem sekretariātam. Priekšsēdētājs saka paldies tulkotājiem, bet šķiet viņš domā tulkus, lai visiem jauks vakars. Paldies!